Gadāmie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu sāksim. Sāksim priekšsēdētā konferences sanāksmi. Šī ir atklātā sanāksme. Es vēlētos atklāt priekšsēdētā konferenci. Šī sanāksmē ir atklāta visiem deputātiem. Tas nozīmē, ka šodien tiekamies atšķirīgā formātā. Var piedalīties pilnīgi visi deputāti. Vēlētos sirsnīgi sveikt Van Rompeja kungu mūsu vidū, kā arī Eiropas komisijas priekšādātāju Barozo kungu. Viņš piedalās arī visās Eiropadomas sanāksmēs. Kā jau mēs visi zinām, pēdējā Eiropadomes sanāksme noteikti ies vēsturē. Tā ir viena no galvenajām sanāksmēm, un mēs zinām, kādi temati tajā tika apspriesti. Mēs arī zinām, ka viss sarežģītākie jautājumi bija Schengena un eiro krīze. Eiro ir mūsu kopējā valūta, un Schengena nodrošina brīvu kustību mūsu teritorijā. Tie ir divi Eiropas Savienības simboli, un tieši tāpēc tie ir jāaizstāv. Mums Eiropas parlamentā par to ir ļoti stingra nostāja. Uzskatu, ka šīs dienas sanāksme arī ir ļoti nozīmīga. Esmu ļoti pateicīgs Van Rompēja kungam un Varozo kungam par to, ka viņi ir atraduši laiku savā ļoti aizņemtajā darba kārtībā, lai ierastos un tiktos ar mums. Vispirms došu vārdu Van Rompēja kungam, kurš mums pastāstīs par pagājušās nedēļas ceturtdienas un piekdienas samita rezultātiem. Paldies, priekšādētāji! Godāmie kolēģi! Man ir liels koks, gods jums pavēstīt eh, par to, cik čakli Eiropa padome eh, tikās eh, pagājušā nedēļa. Mēs panācām progresu vairākās jomās. Pirmo dienu veltījām ekonomijai. Šīs diskusijas sadalījās trīs daļās. Pirmkārtām ekonomiskās politikas koordinācija, uh, Mēs strādājām pie Eiropas pusgada un Eiroplus pakta. Otrkārt, mēs īstenojām visaptverošo mārta pakotni. Un treškārt, mēs runājām par situāciju valstīs um, ES, e SVF uh, programmu sakarā, tā skaitā runājam par Grieķiju. Tagad par pirmo daļu, par ekonomiskās politikas koordināciju. Esam pagaiši, pa, pabeiguši pirmo Eiropas pusgadu, tas ir jauns ietvers ekonomiskās politikas koordinācijai. Mums bija labas un garas diskusijas par dalību valstu budžeta eh, izvēli un arī par ekonomiskām reformām. Esam apstiprinājuši komisijas rekomendācijas dalību valstīm bez, un es atkārtoju, bez eh, to eh, pavaināšanas. Tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka komisija deva skaidru izvērtējumu un arī spēcīgas publiskas rekomendācijas. Tagad ir dalībvalstu ziņā rīkoties. Tām ir jāņem vērā šīs rekomendācijas, sastādot savus budžetus un izstrādājot reformas. No mūsu diskusijām esmu sapratis to, ka uh, e, dalībvalstīs uh, e, ir uh, apmierinātas ar komisijas rekomendācijām. Jāsaka pat, ka visi Eiropas padomes dalībnieki ir personīgi apņēmušies tās īstenot. Mēs apspriedām arī solījumus, kas ir doti Eiropa Plus pakta ietveros, izņemot četras dalībvalstis. valstis. Visas strādā pareizajā virzienā. Mēs veicinām konkurētspēju, veicinām nodarbinātību, stiprinām finanšu stabilitāti, uzlabojam publisko finanšu stāvokli un reformējam pensiju sektoru, lai tas kļūtu ilgspējīgāks. Taču mēs secinājām, ka saskaņā ar paktu nākamajiem solījumiem vajadzētu būt ambiciozākiem un arī konkrētākiem. Ar šādu spēcīgu ekonomiskās politikas koordināciju Eiropas Savienība ir daudz mācījusies no valsts parāda krīzes, un proti tā ir savstarpēja atkarība. Fakts, ka vienas valsts lēmumi ietekmē visas pārējās valstis, it īpaši tās valstis, kurās eh, tiek izmantots eiro. Mūsu pirmā pieredze ir pozitīva, mēs jūtām lielāko savstarpēju atbildīgumu. Jāatcerās, ka laiks pašlaik ir sarežģīts un eh, rodas daudz bāžu, taču mēs tomēr strādājam pie ekonomiskās un monetārās savienības, pamatu stiprināšanas. Otrs elements bija um, visaptvarošās mārta ekonomisko pasākumu paketes īstenošana. Šeit mēs apstiprinājām grozīto tekstu par Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu, kā arī līguma tekstu par Eiropas stabilitātes mehānismu, kas ir pastāvīgs drošības tīkls nākotnē. Mēs atkārtojam, ka uh, cauradzamu banku stresu pārbaužu nozīmība ir nenovērtējama. Uh, Mēs tāpat arī paskatījāmies, eh, kāda ir pašreizējā situācija likumdošanas paketē attiecībā uz ekonomisko pārvaldību, jeb tā saucamo sešu pasākumu paketi. Tagad es vēlētos nedaudz detalizētāk parunāt par šiem punktiem, jo es zinu, ka parlamentu šie punkti ļoti uztrauc. Padoma un parlaments ir vienojušies par vairāk nekā 95% no teksta, un tāpēc es aicinu likumdevējus pabeigt galīgās sarunas, lai šī svarīgā dokumentu pakete varētu tikt drīz pieņemta. Es patiešām ceru, ka tas notiks jau nākamajā parlamenta sesijā. Es apsveicu Ungārijas prezidentūru un arī parlamentu par līdz šim paveikto darbu. Savās sarunās ar padomēju parlaments ir nodrošinājusi labus uzlabojumus. Saskaņā ar Ungārijas ministra teikto, kas vadīja padomi, tekstu kvalitāte ir ļoti uzlabojusies, šī pakete ir kļuvusi daudz spēcīgāka un saskaņotāka. Parlamenta delegācija trilogā e, cita starpā ir paveikusi sekojošo. Tā ir kodificējusi Eiropas pusgadu juridiskos tekstos, tā skaitā ietverot nosacījumus par visaptvarošu izvērtējumu par dalību valstu progresu attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju izaugsmē un darba vietām. Tāpat arī nodrošināt, lai e, kvalificētais vairākums tiktu piemērots piecos no sešiem lēmumiem, kur tas ir eh, juridiski iespējams. Tā skaitā rekomendācijas par eh, makroekonomiskā līdzsvera trūkuma novēršanu un labošanu. Vēl ar vienu pastāv uh, viedokļu atšķirības ar, par pēdējo, jo padome ir piedāvājusi pārskatīšanas klauzulu. Tāpat arī, lai iegūtu parlamentam līdzvērtīgu lomu padomēji, lai noteiktu iespējamos Eh, makroekonomiskos līdzsvaru trūkumus. Lai nodrošinātu stingrākus sodus par statistikas krāpšanu, eh, lai ieviestu agrākas sankcijas pārliecīgā līdzsvaru trūkuma procedūrā. Šie noteikti ir svarīgi panākumi, taču parlamentam un arī padomēs vēlētos teikt, ka tagad ir pienācis laiks eh, panākt vienošanos par labu kompromisu. Mūsu nostājas ir ļoti tuvas, taču esmu pārliecināts, ka E, jebkādas nozīmīgas pārmaiņas būs ļoti sarežģītas. Tā tad e, nedrīkstētu būt tā, ka mēs aizstājam labāku ar tikai kaut ko labu. Trešā un pēdējā daļa Eiropadomes ekonomiskajās diskusijās bija par e, situāciju valstīs, kur tiek piemērota ESSVF programma. Eiropas padome, Eiropa padome apsveica progresu īrijā attiecībā uz tās reformu programmu. Tāpat arī mēs apsveicām uh, vienošanos ar partijām, kas ir panākta Portugālē, lai īstenotu reformu programmas. Attiecībā uz Grieķiju mēs pieņēmām ļoti garu tekstu, ko jūs jau esat redzējuši mūsu secinājumos. Tur tika uzsvērts, ka ir ārkārtīgi nepieciešams, lai Grieķijas parlaments pieņemtu svarīgus likumus par fiskālo stratēģiju. Grieķijas parlaments izskata šos likumus tieši šodien. Šo likumu pieņemšana nodrošinās pamatu jaunai programmai, ko atbalstīs gan Eiropas partneri, gan SVF, un tādējādi ļaus nodrošināt eh, līdzekļu piešķiršanu Grieķijas eh, vajadzībām jau jūlijā. Eirozonas valstu un valdību vadītāji apstiprināja pieeju, par kuru vienojās Eirogrupa 20. jūnijā attiecībā uz uh, brīvprātīgu privātā sektora iesaistīšanu, neformālās un brīvprātīgās parādu pārnešanās, izvairoties no defaulta. Godāmie deputāti, otrajā dienā mēs pievērsāmies trīs tematiem - mūsu reakcija uz attīstību Arābu pasaulē, migrācija un e, cilvēku brīva kustība un Horvātijas iestāšanās. Par pirmo punktu Eiropas Savienība ir eh, nolēmusi turpināt spēlēt nozīmīgu lomu eh, vēsturiskajos notikumos, kas pašlaik notiek Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Bez Eiropas vēl ar vien eh, būtu bijis arābu pavasaris, bet noteikti nebūtu bijusi arābu vasara. Mēs esam liecinieki pozitīvai un negatīvai attīstībai. Par pozitīvo papildus demokrātiskajām transformācijām Tunisijā un Eģiptē šo pavasaru mēs redzējām, ka notiek konstitucionālas reformas Marokā, tiek atjaunoti, ap, atjaunot apņemšanās veikt politiskas reformas Jordānijā, kā arī tiek atcelts ārkārtas stāvoklis Alžīrijā. Mēs vēlamies dot ieguldījumu šajās izmaiņās. Mēs gribam piedāvāt jaunu partnerību šīm valstīm šajā reģionā nodrošinot gan demokrātiskas reformas, gan arī ekonomiskas reformas, kas nāktu par labu pilsoņiem. Mēs izmantosim uh, partneru rezultātu izvērtējumus un nodrošināsim vajadzību izpildi. Mēs uh, nosodījām represijas un vardarbību, uh, kas tiek pieļauta Sīrijas režīmā, ko Sīrijas režīms turpina piemērot pret saviem pilsoņiem. Izvēloties eh, represiju ceļu un nepildot savus mm, solījumus, eh, režīms pats sāka apšaubīt savu leģitimitāti. Tie, kas ir atbildīgi par noziegumiem un vārdarbību pret pilsoņiem, ir jāsauc pie atbildības. Apstiprinot eh, padomes 2011. gada 20. jūnijā pieņemtos secinājumus, Eiropadome apsveica jaunu sankciju pieņemšanu. Tāpat arī mēs eh, sniedzām pilnu atbalstu diplomātiskajiem centieniem, kas paredz, ka ANO drošības padomē vajadzētu veikt savus pienākumus un adekvāti reaģēt uz situāciju Sīrijā. Par Lībiju militārais spiediens eh, būs tikpat spēcīgs līdz brīdim, kad eh, Gadāfī kapitulēs. Eiropas Savienība ir uh, gatava sadarboties ar starptautiskiem partneriem, lai nodrošinātu demokrātiskas pārmaiņas. Uh, par Jemenu mēs eh, atkārtojām, ka ir jānodrošina pārmaiņas, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Šo tematu es izvēlējos pagājuši vasaru, pat pirms uh, notikumiem Arābu pasaulē, un mēs uh, nonācām pie četriem sīcinājumiem. Uh, Pirmais veids, kā vislabāk izvairīties no migrācijas spiediena, ir palīdzēt jauniešiem Ziemeļāfrikā un nodrošināt labāku nākotni šajā reģionā. Veiksmīga migrācijas politika sākas ārpus mūsu robežām. Tieši tāpēc jaunas partnerības ar valstīm dienvidu kaimiņu, dien, dienvidu kaimiņu attiecību politikā uh, ir saistītas ar migrāciju, mobilitāti un drošības aspektiem. Uh, Tāpat arī mēs izskatījām nesenos komisijas priekšlikumus par procedūrām un eh, pieņemšanas nosacījumiem, un tiem vajadzētu būt par pamatu turpmākajās sarunās. Mēs apstiprinājām, ka 2012. gada termiņš eh, ir jāievēro attiecībā uz kopējas Eiropas patvērumu politikas izveidi. Visas valstis ir apņēmušās nodrošināt brīvu cilvēku kustību, te es jau runāju par Schengenu. Eh, šis eh, ir ļoti nozīmīgs eh, Eiropas integrācijas sasniegums. Mēs nevēlamies graut šo pamatprincipu, bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo Schengenes noteikumi. Ir jāievieš drošības mehānisms, lai mēs varētu reaģēt uz ārkārtas apstākļiem, kas apdrauda visas Schengenes zonas darbu. Bet mēs tajā pašā laikā nevēlamies apdraudēt brīvas cilvēku kustības principu. Ņemot vērā šo drošības mehānismu, mēs varētu ieviest klauzulu, kas pieļautu uh, ārkārtas iekšējo robežu kontroļu atjaunošanu tādās kritiskās situācijās, kur dalībās vairs nespēja pildīt savus pienākumus. Uh, šādi pasākumi tiktu veikti balstoties uz konkrētiem objektīviem kritērijiem un kopēju izvērtējumu. Tāpat arī tie tiktu piemēroti tikai uz konkrētu laika periodu, lai nodrošinātu to, ka tiek apmierināta vajadzība reaģēt ārkārtas situācijās. Mēs tāpat arī vienojāmies stiprināt Frontex, kas ir mūsu ārējo robežu aģentūra. Tādējādi mēs ļausim Frontex nosūtīt uh, kontaktpersonas uz trešām valstīm saskaņā ar kaimiņa attiecību politiku. Tāpat arī mēs nodrošināsim Eiropas robežu kontrolas uh, komandu darbību. Noslēgumā, godāmē deputāti, mēs runājam arī par Horvātiju. Eiropadome uzskata, ka Horvātija ir jākļūst par Eiropas Savienības 28. dalību valsti, un sarunas būtu jāpabeidz pirms jūnija beigām. Tas nozīmē, ka iestāšanās līgumu varētu parakstīt līdz gada beigām. Kā jau ir paredzēts, kā ir paredzējusi komisija, iestāšanās varētu notikt 2013. gada vidū. Horvātijas iestāšanās nodrošinās jaunu kustību eh, Rietumu Balkānu reģionā un nodrošinās to, ka šīs valstis arī skatās Eiropas virzienā. Eiropadomi nozīmēja Mario Draghi par Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju no 2011. gada 1. novembra jo jāņem vērā, ka parlaments arī atbalstīja viņa kandidatūru ar lielu vairākumu. Tādējādi esmu pabeidzis savu ziņojumu par vairākiem jautājumiem, kas tika izskatīti Eiropadomē, un tika skatīts arī jautājums par Horvātiju. Es uzskatu, ka uh, Horvātijas cilvēkiem iestāšanās Eiropas Savienībā uh, būs viņu ilgo cerību piepildījums. Paldies, priekšādētāji! Paldies par jūsu stāstījumu. Tagad es vēlētos dot vārdu Jose Manuēlam Barozu, lai viņš pārstāvētu Eiropas komisijas viedokli. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, godātie parlamenta deputāti. Es domāju, ka mēs esam noslēguši ļoti svarīgu Eiropa padomu un tiek pieņemti, lē, tika pieņemti lēmumi, kam būs tālajoši sekusi un ietekmi uz Eiropas Savienību gan ekonomikas politikā, gan migrācijā, gan uh, arī runājot par mūsu dienvidu kaimiņu valstīm un par Horvātijas iestāšanos. Ņemot vērā situāciju Grieķijā, mēs vēlreiz parādījām, ka varam vienoties, ja tas ir nepieciešams, un ar lielu prieku ziņoju, ka Eiropas Savienības un SVF programmu ieviešana uh, Īrijā un Portugālē šobrīd notiek. Uh, Katru dienu mēs saskaramies ar to, cik esam viens no otra atkarīgi. Praktiskā veidā 15 mēnešus pēc eh, pakotnes pieņemšanas um, ambīcija un mērķis ir attaisnojies. Un tagad mums ir jākonsolidē eh, tas veids, kā mēs cīnāmies ar šo savstarpēju atkarību mūsu ekonomikās un jārod jauns veids, kā veidot ekonomikas politiku Eirozonā un visā Eiropas Savienībā. Eiropas, Savienība, Eiropas komisija, protams, uzskata, ka jādara vairāk, lai sakārtot valsts finanses un ieviest reformas. Un, kā jau es teicu, Grieķija ir eh, piemērs, kā var veikt pasākums, lai veicinātu izaugsmi un eh, darbvietu radīšanu. Un es priecājos, ka Eiropa padome um, izlēma sniegt uh, agru finansējumu struktūra fondu veidā, lai palīdzētu Grieķijā. Es domāju, ka tas uzsver to, ka nepieciešams uh, dažkārt ir uh, veikt sāpīgus pasākumus uh, un uh, arī jāliek liela, liels uzsvars uz izaugsmi. Ieteikumi no komisijas puses tika apspriest šajā Eiropadomē, un tie bija uh, ļoti būtiski, un pēc debatēm varu teikt, ka tie bija arī pamats skaidrai orientācijai turpmākajos mēnešos. Mēs uh, tagad redzam, ka rodas uh, eh, lielāks iespējas izaugsmēji, un es rēķinos ar uh, eh, līdzlikumu devēja sadarbību, lai panāktu uh, vienošanos līdz decembrim par ekonomikas pakotni, ko izstrādāja komisija. Godātie parlamenta deputāti, man, e, man iespaidoja, cik atklātas diskusijas bija valstu un valdību vadītāju starpā, runājot par valstu ieteikumiem, kā e, Eiropadoms priekšādātais tikko teica. Mēs cenšamies tiešām veikt izmaiņas Uh, tajā veidā, kā tiek risināts šīs lietas, kā tas tika risināts Lisabonas stratēģijas ietvaros. Un uh, praktiski ir jāatzīst, ka mūsu ekonomikas ir savstarpēji atkarīgas un saistītas, un tāpēc ir vajadzīga kopīga politika. Šajās debatēs uh, parādījās arī labā grība, kas būs ļoti būtiska turpmākajos mēnešos un gados manas cerības rosina arī Eiropadomas gatavība aktīvāk strādāt, eh, lai ieviestu vienotās, vienotā tirgus aktu. Bija likts īpaši eh, uzsvars uz administratīvās logas samazināšanu MVU. Komisija ir gatava arī sagatavot eh, ceļu kārti pār digitālo tirgu līdz 15. tirgumu Tiek panākts progress mērķa sasniegšanā, bet um, balstoties uz mūsu paziņojumu, tika atzīts, ka ir vajadzīgas papildus pūles uh, nodarbinātībā, um, nabadzības samazināšanā, pētniecībā un citos jautājumos. Tur mēs vēl neesam sasnieguši tik, cik vajadzētu. Protams, ka mēs neesam naivi runājot par šīm progresa pazīmēm. Eh, šeit ļoti svarīgi ir ieviešana nacionālā līmenī, un tas būs ļoti svarīgi, kad mēs pāriesim no pirmā Eiropas pusgada uz pirmo nacionālo pusgadu. Proti būs jāievieš tie konkrētie valstīm eh, mērķētie ieteikumi, ko pieņēma Eiropadome. Migrācija, eh, un tas nav pārsteigums, uh, ir joprojām svarīgs e, jautājums, kas tiek skatīts emocionāli un arī sabiedrības viedoklis šeit ir jāņem vērā. Ekstrēmisti, populisti izmanto šos jautājumus, lai vērstos pret Eiropas projektu un atvērtības tradīcijām e, sabiedrībā Eiropā. Un e, tāpēc mums ir jāpieņem tāda visaptvaroša pieeja migrācijas jautājumiem. Esmu to jau vairāk kārt uzsvārs, ka uh, brīva cilvēku pārvietošanās ir viens no lielākiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Tas ir mūsu Eiropas Savienības uh, pīlārs un uh, ļoti svarīgs aspekts arī ekonomikas atlapšanā un vienotā tirgus veidošanā. Tātad mēs nevēlamies, lai pārvietošanās brīvība vai uh, citi tam līdzīgi principi tiktu apšaubīti. Mums uh, tas ir jātur uh, kā svarīgs uh, sasniegums. Uh, Eiropadome arī atzīst šo brīvās pārvietošanās principu kā pamatprincipu un kā pamattiesības Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti svarīgi politisko debašu kontekstā par šo jautājumu. Tātad ir jāaizsargā Schengen un jāuzlabo tās pārvaldība. Ir jāveido funkcionējoša monitoringa sistēma Tātad tai būtu jābūt Eiropas Savienības eh, līmeņa sistēmai. Komisija izteiks rudenī priekšlikums arī eh, drošības mehānismam, ko iekļaut šajā sistēmā. Mums ir jāparedz iespējas reaģēt, tad, ja mūsu kopējās ārējās robežas saskars ar migrācijas spiedienu. Eh, te ir dažādas reakcijas iespējas. Pēdējā, tiešām pēdējā iespēja būtu ieviest iekšējas robežu kontrolas uz ierobežotu laiku un gadījumos, ja dalībvalsts, kas saskars ar šo spiedienu, neatbilst visiem Schengens noteikumiem. Bet es gribētu uzsvērt, ka Eiropadoma arī atzina, ka šis mehānisms neietekmēs cilvēku brīvas pārvietošanās principu, kā to nosaka Eiropas Savienības līguma. Par patvērumu Eiropadomas saistības ir skaidrs. Mums ir jāpabeidz kopīgā patvēruma sistēma līdz 12. gadam. Komisijas priekšlikumi jau ir izstrādāti, un esmu pārliecināts, ka šis ir tiešām labs laiks, kad šo prī, eh, plānu pabeigt. Runājot par dienvidu kaimiņu attiecību politiku, tas arī tika apspriests, un man prieks, ka Eiropadoma atbalstīja eh, komisijas un augstās pārstāvas eh, paziņojumu, ka šeit ir jādarbojas kopīgi. Tika sniegti, tad, tad Eiroparams priekšsēdātais sniedz rezultātu pārskatu, un tāpēc neiedziļināšos detaļās. Tagad Rietumbalkāna tur tika pieņemts vēsturisks lēmums par Horvātijas iestāšanos. Eiropadomu vienojās, ka sarunas uh, būtu jāpabeidz uh, līdz mēneša beigām, lai varētu prastīt iestāšanās uh, līgumu līdz gada beigām. Uh, Tur bija strikti noteikumi, un uh, Eiropa padoma aicina Horvātiju turpināt reformas, lai tā būtu gatava iestājai. Mēs um, sagaidām, ka uzlabosies situācija Rietumbalkānos arī miera ziņā un stabilitātes ziņā. Vispēcot par Grieķiju, mums ir plāns Grieķijai, ieskaitot arī vidustermiņa stratēģiju, kuru pieņem tā sauktā Trojka un Grieķijas iestādes. Uh, Nākamais solis ir Grieķijas parlamentam jāspēr, jāpieņem reformas. Situācija ir sarežģīta, bet eh, tomēr neat, nav neatrisināma. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu Grieķijai iet pa šo sarežģīto ceļu. Būtībā mums ir um, jāpieņem un jāsaprot, ka uzlabota konkurētspēja ir atslēga uz labklājību Grieķijā. Jāceras, ka tā ir reforma, kam ir arī sociāla dimensija. Bet mums jāatcerās, ka katrs eiro, kas ir iztērēts parāda atmaksai, ir eiro, kurš nevar tikt iztērēts slimnīcām un skolām. Mums ir vajadzīga izaugsme un darbvietu radīšana, ir vajadzīga fiskālā konsolidācija, bet arī struktūrālās reformas, lai Grieķija atgrieztos uz izaugsmas ceļa. Un visbeidzot gribētu sveikt Mario Dragiju par ar viņu iecelšanu Eiropas centrālās bankas priekšādātāja amatā sākot ar šā gada 1. novembri. Viņš ir pārliecināts Eiropietis un eh, tiešām eh, arī pieredzējis cilvēks ekonomikas un monetārajās lietās. Un noslēgumā gribu uzsvērt, ka šī Eiropadoma bija ļoti būtiska un mums tagad ir labs pamats turpināt mūsu darbu pie šiem tik ļoti svarīgiem jautājumiem ekonomikas pārvaldības un migrācijas jomā. Paldies par uzmanību. Mr. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu uzrunu. Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvi un pirmais ETP priekšsēdētājs Jozefs Dols. Lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Grieķija nav vienīgā valsts, kas cieši no pārliecīga parāda un kuras tirgus cieši. Es eh, esmu priecīgs, ka valsts un valdību vadītāji uh, pieņēma vienotu pozīciju Eiropadoms laikā par ekonomiku, par migrācijas politiku un par uh, attiecībām ar mūsu austrumu un dienvidu kaimiņiem. Un gribētu savas grupas vārdā teikt, ka kopš krīzes sākuma uh, uh, risinājums krīzei nav mazāk Eiropas, bet vairāk Eiropas. Paradž kungs. Jūs varat iet ārā, uh, jūs varat uh, uh, izstāties no Eiropas un neviens jums pakaļ neraudās. Tas ir ļoti skaidrs. Cela est vrai sur notre monnaie commune. Un tagad par mūsu vienoto valūtu - eiro. Tur ir, tiek izteikti dažādi komentāri, ir e, pieņemti dažādi lēmumi. Nu, Grieķija tāpat kā visas valstis, kas saņem atbalstu no saviem partneriem, Grieķija ir jāveic savu pienākumu, lai attie, at, atgrieztos uz ilgspējīgas izaugsmas ceļa. Un uh, Tikai, ja tiek izpildīti šie nosacījumi, tad var sniegt viņiem šos līdzekļus palīdzībai. Un par eiro šeit gribētu uzdot jautājumu Van Rompēja kungam. Man uh, vairāk kārt ir uzdot šis jautājums un gribētu dzirdēt skaidrojumu no Van Rompēja kunga un komisijas. Kā tas var būt, ka uh, eiro ir um, ehm, uh, eh, vājš it kā, bet uh, tad. Uh, 1 eiro ir 1,4 eh, dolāri. Un eiro vēl nav um, miris. Es vienkārši uzdodu jautājumu. Jautājums, tātad risinājums ir vairāk Eiropas, tas attiec arī uz mūsu ekonomiku. Man ir prieks, ka 27 valstu un valdību vadītāji apliecināja, cik svarīgi ir konkurētspēja Tas nav tikai vārds, tas nav tāds abstrakts princips, kas ir atrauc no mūsu uh, dzīves realitātes, tas tieši pretēji ir ļoti svarīgs princips mūsu dzīvē. 2020. gada stratēģija ir ļoti svarīga un uz, tā balstās uz uh, Uh, konkurētspēju un arī mūsu sociālais modelis, mūsu MVU, lielo uzņēmumu, izglītības, pētniecības un inovācija attīstība arī balstās uz šo principu. Un gribētu minēt vienu piemēru, jo dažkārt ir uh, vērts nosaukt pozitīvus piemērus. Aeronautika. Um, kāds Eiropas uzņēmums ir saņēmis daudz pasūtījumus uh, aviācijas jomā, un tie, tās ir darba vietas Boeing. convergente de nos politiques budgétaires fiscales et sociales. et à cet égard je salue la volonté. un gribētu pateikties uh, padomei ka tā uzstāda prasības eh, budžeta ziņā mūsu valstīm. Tas attiec arī uz migrācijas politiku, un valstu un valdību vadītāji ļoti pamatoti atzina, ka jāstiprina kontrols uz ārējām robežām un uh, ir vajadzīga kopīga politika runājot par um, imigrantu atgriešanos savās valstīs. Uh, kādā valstī, kuru negribētu minēt, eh, kāds teica, ka jāaizstāvā pilsoņi, bet lai pilsoņus eh, aizstāvētu un lai imigrants aizstāvētu, viņiem ir vajadzīgs vīzas. Schengens zona ir viens no stabilākajiem Eiropas Savienības pīlāriem, bet, eh, lai atceltu robežu kontrols, ir jābūt uzticībai starp visām dalību valstīm. Uh, Mēs vēlamies, lai uh, Eiropa būtu spēcīgāka, un to es novēlu arī mūsu draugiem Horvātiem, kas mums pievienosies pēc dažiem mēnešiem, un gribu apsveikt Horvātijas premjerministru, kura nopelns ir uh, uh saruna pabeigšana un saistība izpilda. Mēs vēl visi atceramies traģiskos uh, kara gadus Balkānos, uh, un tagad Horvātija kļūs par 28. Eiropas dalību valsti. Tas uh, ir uh, ļoti iedrošinošs politisks signāls mums visiem un visām Rietumu Balkānu valstīm. Uh, Eiropas Tautas partija atbalsta Eiropadomas secinājumus attiecībā uz vidusjūras reģionu, atbalstot valstis, kas iet uz demokrātiju un kritizējot tos režīmus, kas vēršas pret saviem iedzīvotājiem. Ir uh, tagad uh, panākta vienošanās. Uh, ir uh, jāatvesaļo visu mūsu valstu, valsts finanses, un tāpēc mūsu grupa Uh, arī sagaida šādu atbildīgu rīcību arī turpmāk. Paldies Tālkungam. Tagad uzstāsies Mārtiņš Šulcs no Sociālistu un Demokrātu grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šīs priekšsēdētāja konferences mērķis uh, vai pat uzdevums ir komentēt Van Rompēja kunga ziņojumu par Eiropadomu pagājušā nedēļā. Eh, Van Rompēja kungs ir padoms priekšsēdētājs, un viņš piedalījās eh, valstu un, vadīt, valstu un valdību vadītāju eh, padomē, un mēs uzklausījām arī Eiropas komisijas prezidentu Barozo kungu. Pēc jūsu uzklausīšanas man radās uh, iespējas, un, protams, es iepazinos arī ar uh, preses ziņojumiem. Un īstenībā tā ziņa, ko lasīju presē, atšķirās no tās ziņas, ko dzirdēju šodien no jūsu mutēm. Nu, jūsos klausoties, šķiet, ka viss ir tik rožaini, ka nav nekādu problēmu, nu, ka viss ir tā ļoti vienkārši un valstu un valdību vadītāji veda Eiropu pareizajā virzienā. Nu, tā varbūt to varētu atainot, bet Es atļaušos pateikt, ka man ir radies eh, cits iespējas tās debates, kas norisinājās pagājušā nedēļā pirms Eiropa padomas, es nevēlos atkārtot, kas tur izskanēja, bet mēs kā politisko grupu priekšsēdētāji varam veikt salīdzinājumus. Un mēs varam, protams, uzklausīt jūs un interpretēt to savā veidā. Savas, po, savai politiskajai grupai pagājušajā nedēļā es paskaidroju, ka Eiropa domē ir uzdevums pierādīt Eiropas Savienības demokrātisko rīcības spēju to atgūt. Mums ir jārunā par Eiropas Savienības ekonomisko nākotni. Par to uh, nevar lēmt tikai ekonomiskās pārvaldības paketē un sešu pasākumu paketē. Īstenībā tas tagad tiek lēmts kaut kādās reitinga aģentūrās, kas atrodas Ņujorkā. Mums ir jāuzdod jautājumu, kādā veidā šīs aģentūras vērtē Eiropas Savienības tautsaimniecību, kas tām uh, piešķir uzdevumus, pasūtījumus vai ekofina padomu, vai, piemēram, eh, kas viņus pilnvaro, ka viņi, piemēram, uzstājas ekofina priekšā, samita priekšā, un eh, ņemot vērā Grieķijas konsolidācijas pasākums, tie ir tikuši veikti, viņi ir veikuši milzīgu budžeta samazinājumu, un īstenībā tā vietā, lai samazinātu parādu, lai dzēstu jau atmaksāto parādu, šīs aģentūras piedāvā pacelt uh, sniegtā aizdevuma procentu likmes. Vai jūs esat diskutējuši ar kādu no šīm reitinga aģentūrām? Uh, Tad, kad es avīzēs lasu par Schengenu, esmu lasījis par polijas ministru prezidentu, un tas ir nākamais padoms priekšsēdētājs. Viņš saka, ka brīva pārvietošanās ir garantēts piedāvājums visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, un eh, Polija aizstāvēs šīs tiesības un privilēģijas ar abām rokām. Un ko saka Francijas prezidents? Viņš saka, ka brīvība ir jākontrolē. Arī ļoti interesants formulējums. Īstenībā katram ir sava taisnība un katram ir savi apsvērumi, kādēļ viņi tā izsakās, bet ņemot vērā Eiropa padomas secinājumus, mēs nevaram runāt par šādu veidu interpretāciju Schengens kontekstā. Van Rompēkungs, kā likumdevējus jūs mūs mudinājāt pēc tam, kad Eiropa padomu vienojās par ekonomiskās pārvaldības paketi, tai piekrist. Mums kā likumdevējiem tai ir jāpiekrīt. Man ir divi jautājumi. Tātad pirmais, kopš kura laika eh, jūs padomē pieņemat tādus eh, detalizētus likumdošanas aktus īstenībā, tā ir mm, padomes, eh, tas ir padomes uzdevums, nevis samita uzdevums. Īstenībā Ungārijas prezidentūrai vajadzēja celt pret to pretrunas, vajadzēja protestēt. Uh, samitā, tātad valstu un valdību vadītāju samitā tiek uh, eh, nolēmts kaut kādas vadlīnijas, bet tagad jūs mēģināt iekāpt nepareizajā vilcienā un pieprasāt mums uh, vienkārši māt ar galvu un visam klusējuši piekrist. Vēl divi jautājumi. Pagājušā nedēļā ceturtdien mēs atcēlām galējo balsējumu tieši divu jautājumu dēļ. Tas varētu būt jautājums, ko varētu uzdot Anglai Merkelei, kanclerei ko darīt ar šo asimetriju, kas ir redzama nākamajā direktīvā, ko ir paredzēts pieņemt. Tā ir direktīva, kas veltīta makroekonomiskajam līdzsvar trūkumam. Otrais jautājums Sarkozī kungs bija visspēcīgāk pret uh, apgriezto kvalificēto vairākumu runājot par sankciju mehānismiem, kas būtu iedarbināmi, ja dalību valstu budžeta deficīts ir pārmērīgs. Es domāju, uh, tas ir viens no galvenajiem akcentiem šajā padomē. Ja padome nekavējoties var uh, pieņemt šīs sankcijas, un padomi ir tas orgāns, kas ar divu trešdaļu vairākumu vai nu var iedarbināt sankcijas, vai tās lemt nepiemērot, nu ko tad padomi darīs? Kā tā varētu rēģēt? Mums arī vajadzētu lēmt, vai šie abi jautājumi jūlijā paredzētajā balsojumā vedīs pie parlamenta piekrišanas vai noraidīšanas, bet nesiet uh, dusmīgi pret mani. Es īstenībā nepaušu savu personīgo viedokli. Es ļoti daudz ko varēju izlasīt presē, un es arī dzirdēju daudz apšaubām paziņojumu jūsu runā. Un es vēlējos pateikt, ka pēc šīs um, īpašās priekšsēdētāja konferences īstenībā neesmu kļūst daudz informētāks nekā pirms tam. Paldies, un tagad Alda grupas priekšsēdētājs Gīs Ferhofstāts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! paldies Van Rompēja kungam un Brozo kungam par to, ka viņi mūs informēja par samita norisi. Un pirmais jautājums ir saistīts ar Grieķiju un ekonomiskās pārvaldības paketi. Būsim vaisirdīgi, īstenībā krīze nav beigusies. Un arī šovakar krīze nebeigsies. Eh, krīzes eh, taustekļi jau ir izplatušies eh, Portugāles virzienā, īrijas virzienā, akciju cenas ir dramatiski kritušās, un mums ir jāmeklē nevien risinājums krīzē, bet tāds risinājums, kas ir pietiekami elastīgs, un tas sakņojas spēcīgā ekonomiskās pārvaldības paketē, kas tagad atrodas uz mūsu darba galda. Uh, Priekšsēdētāji mums ir eh, jāievieš sankcijas nevien pret uh, sliktiem skolēniem, pret tām valstīm, kas nepild savus pienākumus, bet komisijai un Eiropas centrālajai bankai ir jāsēž uh, uz bukas un viss ir jāvada, nevis dalību valstīm tas būtu jādara, jo dalību valsts pašas sevi nesodīs. Tas nekad nav noticis pagātnē un arī nākotnē tam nevajadzētu notikt. Tieši tādēļ priekšsēdētāja kungs parlaments uh, pagājušajā nedēļā domāja, ka ir jāpaliek pie apgrieztās balsojuma sistēmas. Komisijai arī turpmāk ir jāpieņem lēmums, un padome var lēmt tikai pēc tam, vai šo lēmumu, vai šim lēmumam piekrist, vai to noraidīt. Es domāju, ka tā ir atbildīga parlamenta attieksme. Jūs nevarat mums pārmest bezatbildību. Mēs par paketu runājam jau pirms desmit mēnešiem, un īstenībā pirms desmit mēnešiem bija pavisam savādāks klimats, pavisam savāda apstākļi nekā tagad. Un Gaidnera kungs, eh, mi, finanšu ministrs, Trišē kungs, ECB bankas prezidents, viņi visi saka vienu un to pašu, ko saka parlaments. Mums ir nepieciešama stingrāka un plašāka pārvaldības paketa, un nav jau grūti to pieņemt, priekšsēdētāja kungs. Pietiek vien ar padomes piekrišanu, lai padome piekrīt parlamenta priekšlikumiem, ļoti pārdomātiem un loģiskiem priekšlikumiem, un tas ir jāizdara tuvākajā laikā. Es ceru, ka tas notiks nākamajā nedēļā. Es, tas ir ļoti vienkārši. Tā tad padomē jāsaka jā, un mēs Strasbūrā varam balsot. Tālāk. Schengena. Un um, Savienības fragmentizācijas risks. Es nezinu, uh, varbūt, ka esmu kaut ko šeit pārpratis. Es tātad īsti nesaprotu, ko jūs te lēmāt vai nelēmāt par Schengenu. Schengena pastāv, ir Schengenas akī un ir iespējams atjaunot robežu kontrols divos gadījumos. Pirmām kārtām, ja tiek apdraudēta nacionālā drošība, otrām kārtām, ja uh, ļoti smagi tiek pārkāpta sabiedriskā kārtība. Es vēlējos vaicāt, kādēļ ir nepieciešams trešais iemesls, lai atkal uzcert robežas, vai uh, mēs robežas eh, varētu atjaunot uh, tad, ja būs uh, nelegāla migrācija. Īsnībā tas Schengen izpostīs, nevis saglabās. Nu, varbūt man tas ir jāatkārto franču valodā, Nu jā, jā, tā es darīšu, Slobods kungs. Šengenu tas neglābs, bet tas Šengenu nogalinās uh, ar tiem lēmumiem, kas tagad tika pieņemti. Un Schengena ir uh, uh svarīgs elements Eiropas integrācijā. Priekšsēdētāji kungs, mums ļoti skaidri, ļoti skaidri ir jāapzinās, ka viss parlaments ir vienots savās rindās. Mēs nebalsosim par jaunu principu, lai varētu ieviest robežu kontrols. Kādēļ? Kādēļ mēs tā nedarīsim? Mums nevajadzētu atkal uzcelt iekšējās robežas vai tās spēcināt. Kas Eiropai ir vajadzīgs? Mums ir jādomā par ārējām robežām. Mums ir nepieciešama kopīga patvēruma politika, un mēs uz to gaidām jau 12 gadus. Ir nepieciešama kopīga migrācijas politika, kā tas ir atrunāts līgumos, un mums ir jāsadala šis sloks vienlīdzīgi, ja no trešajām valstīm uz šeieni ieradīsies ļoti daudz cilvēku, piemēram, 12 tūkstoši cilvēku no Kosovas, un Mums nevajadzētu mainīt eh, un grozīt Schengens līgumu. Mums ir kopīga politika un atcerēsimies arī solidaritātes principu. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, bet runātājs turpina izteikties. Dalību valstis domā, ka tās varēs kaut ko mainīt, grozīt Schengens līgumu, bet es teikšu skaidru un gaišu, mēs to nepieļausim. Paldies! Paldies! Tagad Timotīs Kirkhop kungs lūdzu. EKR grupa. Paldies priekšsēdētāji. Pirms runāt par krīzi Eirozonā, sākumā vēlējos pieskarties citiem jautājumiem, kas tika apspriest šajā samitā. Pirmām kārtām mums ir jāpiedāvā savs atbalsts visiem tuvējos austrumos un Ziemeļa Āfrikā. Mēs vēlamies, lai šie cilvēki varētu baudīt savu individuālo brīvību, kā arī cilvēku tiesības un ir jāatjauno uh, vēsturiskās institūcijas. Cilvēkiem ir uh, jādzīvo brīvos apstākļos, jaņem vērā, ka bieži vien ir tāda civilizācija sadursme, bet šī ir sadursme, kas uh, notiek starp civilizēto pasauli un starp barbaru pasauli. Tātad, pēdējai piedara teroristi, kas visur sēja bailes un naidu. Mums ir jādomā par tādu trīs punktu pieeju. Pirmām kārtām demokrātiskas reformas, lai izveidot darboties spējīgu valdību, otrām kārtām ekonomiskas reformas, lai veicinātu izaugsmu un eh, cīnītos pret nabadzību, un trešām kārtām drošības pasākumu ieviešana, lai vērstos pret tādiem individiem, kas mēģina uh, sagraut pirmos divus principus. Pirmām kārtām, runājot par migrāciju, mums ir jāsaprot, ka jācīnās nevien par vairāk Eiropas, bet par labāku Eiropu. Mūsu likumdošanai ir jābūt efektīvākai un pastāvošajām aģentūrām tāpat. Uh, Ņemot vērā eh, izaicinājums, ar ko sastopamies, mēs nevaram tos vienkārši noslaucīt eh, ar tādu vieglu rokas vēzienu un aizbildināties ar klišajām. Terorisms ir patiesi draudi un eh, tādas liela mēroga imigrācijas plūsmas ir gan ekonomiskas, gan politiskas dabas izaicinājums. Mums ir jābūt godīgiem un stingriem. Ja nepieciešams, ir jāsaglabā robežu kontrolas un, piemēram, apvienotajā karalistē ir dažādi nacionāli noteikumi un, ja tie vairs nav spēkā, tad mums jādomā par pasākumiem, kas eksistēs ilgu laiku. Tālāk. Es domāju, ka mums noteikti jārunā arī par Romu cilvēku integrāciju, un īstenībā tas ir sirdsapziņas jautājums, kas daudziem sagādā raizes. Uh, Runājot par Horvātiju, mēs augstu vērtējam to, ka sarunās ir sasniegts progress, un mēs ceram, ka šī valsts Eiropas Savienībā iestāsies pēc iespējas ātrāk. Tālāk par ekonomisko krīzi ir jāsaprot, ka, lai izkļūt no krīzes, visām dalību valstīm ir jāspēlē savu loma un jāgriež SVF, ja tas ir nepieciešams. Eiropas Savienībā visas valsts nav eirozonā, bet, protams, visām ir jāievēlo, jāievēro konkrēti noteikumi, un, ja problēmas ir radušās, tad arī par tām tām ir jāuzņems atbildība. Dalību valstīm ir arī jāsaprot, ka uh, pietiekam labi neiztenojot stabilitātes un izaugsmas paktu, tās tagad uh, cīnās ar smagām problēmām. Un uh, Ferhofstāt kungs nav taisnība, ka nekad neviena valsts nav sodījusi pati sevi. Paskatieties, kas notiek Vācijā. Vācija ir izcēls piemērs, kā valsts pati sevi ir sodījusi, ieviešot ļoti stingru disciplīnu. Uh, bet mums ir jārēķinās ar vēl kādu riska faktoru, proti mēs nevaram pietiekami labi reaģēt uz šo ekonomisko krīzi. Nepietiek investīciju, inovāciju, produktivitāte arī pieklibo, un tas, protams, rada problēmas mums visiem. Ir jāievieš daudz vairāk reformu, lai mūsu kontinentā strādātu eh, pirmās klases uzņēmumu, kas piedāvātu pirmklasīgus pakalpojumus un produktus. Mums ir Ja eh, kādreiz eh, tiks rakstīts vēstures grāmatas par šo jautājumu, tad mēs varēsim runāt, kā mēs pārdzīvojam finanšu zemestrīci un finanšu vētras. Un tagad Rebeka Harmsa zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies. Lielas paldies priekšādētāji, paldies arī Rompei kungam un Barozo kungam. Esmu diezgan sašutusi par uh, to, ko jūs teicāt par Schengens līkumu, proti, ka padomē cenšas strādāt pie uzlabošanas. Manuprāt, tā teikt ir ciniski. Es vēlreiz vēlētos atkārtot. Mēs uh, pie šīm diskusijām esam nonākuši tāpēc, ka Eiropas Savienība gandrīz nokavēja arābu pavasāri tā centās sadarboties ar teroristiskajiem režīmiem eh, tuvajos austrumos un Ziemeļā Afrikā. Tagad mēs sežam pie apaļā galda, lai runātu par demokrātiju, lai runātu par attīstību, bet tajā pašā laikā mēs vienlaicīgi arī aizslēdzam Eiropas Savienības robežas. Šī aizslēgšana vēršas tieši pret tiem cilvēkiem, kas eh, bēg no kara un vardarbības Arābu pasaulē. Es uzskatu, ka tādējādi mēs eh, ne, nepaužam pareizās Eiropas vērtības. Es eh, domāju, ka Van Rompēkungam, kurš ir pirmais ilgstošais Eiropas Savienības priekšsēdētājs, jūs nevarat eh, teikt, ka Eiropas Savienības Schengenas zonas līdzsvara samazināšana būtu tās uzlabošana. Tā nebūtu nav. Es uzskatu, ka šajās debatēs mēs skaidri parādīsim, ka Eiropas parlaments darīs visu, kas ir tā spēkos, lai tas piedalītos kopējā lēma pieņemšanā. Manuprāt, ir ļoti nedemokrātiski, ka jūs tik svarīgā lēmumā cenšaties panākt, lai Eiropas parlaments nevarētu piedalīties lēmumu pieņemšanā. Dāmas un kungi, nākamais, par ko es vēlējos runāt, ir Grieķija. Es negribu atkārtot to, kas tika teikts, tika pateikts daudz viedu vārdu par ekonomisko pārvaldību, taču es vēlētos uzsvērt eh, kādu aspektu. Eh, pagājušajā nedēļā es jau mēģināju to darīt. Mēs zinām, ka Grieķiem tika uzliekti tādi taupības pasākumi, kurus tie nespēja izpildīt. Līdz ar to ir jānosaka jauni pamatnosacījumi. Mēs arī zinām, ka ir vajadzīga investīcija pakētē tā, lai ekonomika atkal varētu atjaunoties. Es tā īsti neesmu sapratusi, ko mēs vēlamies darīt. Es dzirdēju dažādus paziņojumus. Viens aspekts neparādījās, un proti šeit nebija runas par Eiropas Savienības centrālo vietu. Uh, Ir vajadzīgs taisnīgums, arī krīzes laikos tas ir nepieciešams, un Eiropas Savienībai vajadzētu par to iestāties. Es domāju, ka mums vajadzētu dot uzmundrinājumu papandreu kungam, lai eh, Grieķijas elite piedalītos eh, tā sloga noņemšanā, kas pašlaik ir jāsadz Grieķijas tautē. Tāpat arī mums ir vajadzētu domāt par banku atbildību. Kāpēc es iestājos par taisnīgumu? Uh, Es esmu ļoti pārliecināta pēc šī kontinenta vēstures iepazīšanas, ka uh, Eiropas Savienība iestājas par demokrātiju un brīvību, taču tajā pašā laikā es uzskatu, ka mēs vienmēr esam iestājušies arī par taisnīgumu un par labāku un veiksmīgāku dzīvi sabiedrībā. Eiropas Savienībai līdz šim nav izdevies to panākt, un jo īpaši krīzes laikos mums nav izdevies iestāties par šo mūsu solījumu. Es uzskatu, ka nacionālās valsts atgriešanās tādējādi notiks daudz veiksmīgāk, daudz veiksmīgāk nekā mums tagad varētu šķist. Eiropas Savienībai vajadzētu tādējādi pieņemt daudz savādāku profilu nekā pašlaik. Lotāram Biskiem vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es atceros, ka Mārtiņš Šulcs pirms šī e, samita runāja, ka tas būs vēsturisks Eiropas nākotnē. Es domāju, ka tas, tas tomēr nebija. Tātad iepriekšējā nedēļā viņš par to runāja. Ar Eiropas parlamentu netika panākta iepriekš vienošanās par ekonomikas pārvaldības paketi. Uh, un svarīgākajos 2020. gada stratēģijas mērķos ir nodarbinātība, energoefektivitāte, nabadzības apkarošana, tālāk izglītība. Šajos mērķos pat no valdību vadītāju skatu punkta netika nekas panākts. Grieķijas eh, jautājums joprojām vēl nav atrisināts, un paraugoties uz Eiropas barometra rezultātiem, mēs konstatējam, ka pilsoņi netic, ka politiķi drīzumā uh, atradīs un izvēlēsies pareizos ceļus izējai no krīzes. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka joprojām tiek veidota tieši tāda pat ekonomikas politika, kas mūs noveda krīzē. No Grieķijas tiek prasīts uh, atteikties no demokrātiski leģitimitētas politikas, uh, un uh, tiek prasīts, lai tiktu pārdot valsts īpašumu, tikai tad valsts saņem kredītus, lai ar tiem apkalpotu tos kredītus, kurus bankas vēl nav atdevušas Eiropas centrālajai bankai. Parādās, ka šī te šoka terapija un šis šoka terapijas princips ir kļuvis un varētu, tātad varētu kļūt par vadu principu uh, uh, Eiropas Savienībā. Portugāla īrija jau par to var stāstīt, un uh, ekonomikas pārvaldības uh, pakete iekļauj striktus noteikumus visām dalībvalstīm. Šeit notiek, uh, uh, tātad šeit mums tuvojas nepareiz pārvaldība, uh, kuras rezultātā reitinga aģentūras un finanšu tirgi aizvien uh, spēcīgāk noteiks spēles noteikums. Demokrātiskā kontrola tiek vājināta. Grieķi uh, šodien un rīt uh, piedalās streikā. Šajā sakarībā gribētu jums jautāt, uh, priekšsādātāji Van Rompēja kungs un Barozo kungs, ko Eiropas Savienība darīs, ja er, er, Grieķijas parlaments rīt neapstiprinās šo uh, budžeta samazinājumu paketi. Jūs var, varbūt teiksiet, ka tas ir tāds teorētisks jautājums, bet man ir uh, tiešām jautājums, kāpēc nav ne B, ne C plāna, jo var taču gadīties, ka tāda situācija būs. Paldies! priekšsēdētāji. Tagad dod vārdu Naidželam Farāģam no Brīvības demokrātijas grupas. Jā, skaisti mums ir visi priekšsēdētāji priekšā, un tie saka, ka viss ir kārtībā, ka mēs varam turpināt visu kā līdz šim. Nē, diemžēl tā nenotiks. Eiro pašlaik eh, strādā kā parāda valūta, un šī otrā Grieķijas glābšana tikai pagarina agoniju. Nav nekādas jēgas, cik mēs daudz naudas eh, izsviedīsim, cik daudz obligāciju ķīnieši no mums nopirks. Nav eh, nekādas jēgas, vai Barozo kungs vienosies par Franci ar Francijas bankām par atmaksāšanas eh, termiņiem. Grieķija bankrotē, Grieķija pašlaik nevar atļauties pašreizējos maksājumus. Tā vietā, lai eh, jūs piespiestu Grieķiju uzņemties vēl vairāk parādu. Šie kopīgi izteicieni, ko apstiprina arī SVF, rada tikai vēl lielākas grūtības un tādējādi vēl vairāk apšauba Eiropas projektu. Uh, Tādējādi ir zudusi ticība jums un jūsu institūcijām, tāpēc, ka jūsu institūcijas nedarbojas godīgi. Tāpat arī jāatcerās, kā tika pieņemts Lisabonas līgums. Vispār netika ņemti vērā pilsoņu, mm, vēl, pilsoņu vēlmes. E, cilvēki Eiropā iepriekš domāja, ka jūs esat negodīgi, tagad viņi domā, ka jūs esat arī nekompetenti. Tiek atņemta arī demokrātija cilvēkiem, un jūs cenšaties uh, dzīvot uh, dzīves cilvēku vietā, veidot viņus uz uh, parādu ceļa. Jūs rīkojaties tā kā vistas, kam norautas galvas. Jūs nekam neusticaties, jūs nevēlaties, lai kāds cits uzņemtos jūsu vietā vadību. Viss, ko jūs sakāt šajā sanāksmēs, beigās izrādās nepareizi. Jūsu atteikšanās akceptēt eh, rezerves plānu, izveidot jebkāda veida B plānu tajā laikā, kad miljoniem cilvēku zaudē darbu un grimst ar vien lielākā nabadzībā, norāda uz to, ka jūs atsakāties no saviem pienākumiem, jūs nespējat pildīt savu darbu. Varbūt šī zāle ir tukša šodien. Bet tas ir tāpēc, ka deputātiem īstenībā ir pilnīgi vienalga. Mēs runājam par simtiem tūkstošu cilvēku, kas pulcējas Atēnās un arī citās lielās pilsētās. Ja viņi pateiks nē šai paketei un ja būs šī neizpilde, tad tas būs sāpīgi bankai, tas būs sāpīgi Eiropas centrālajai bankai, bet tādējādi mēs varēsim varbūt beidzot saprast, kas mums ir jādara. Ja viņi akceptēs jūsu lielās prasības, tad nedomājiet, ka uh, ārābu pavasaris nepārvērsīsies par vidusjūras vasaru, jo cilvēki ļoti noteikti cīnīsies par savu demokrātisko tiesību saglabāšanu. Paldies! Līdz priekšsādētāja kungs. Tagad dodu vārdu Filipam Klaisam, kas ir pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts. Paldies! Šulca kungs, uzlieciet jūsu austiņas. Paldies. Mums ir jārunā par eh, konkrētiem pasākumiem, lai eh, Schengenas zona tiktu padarīta efektīvāka. Mums ir eh, jārunā par diferencētu koordinētu pieeju, lai varētu pieņemt jaunas uh, pasākumus, bet eh, tiek runāts arī par aizsardzības klauzulām un īpašos gadījumos dalību valsts varētu atjaunot kontrols pie iekšējām robežām un tiek runāts par īpašiem objektīviem kritērijiem, kā es varu citēt, un arī sabiedriskās kārtības pakāpumiem, pārkāpumiem. Priekšsēdētāji kungs, tātad dalību valstis, kas vēlas uh, uh, Atjaunot kontrolas, atkal sastapsies ar birokrātijas un procedūru lavīnu, kā arī ar politisko pretstatu, pretsparu. Lai varētu runāt par ārējo robežu aizsardzību, ir jārunā par mērtiecīgāku Frontex darbību. Bet būsim vaļsirdīgi, par to tiek runāts jau gadu garumā un šķiet, ka neviens nav piedāvājis nekādus labus variantus. Tālāk partnerattiecības ar trešajām valstīm, kad mēs reāli ievērosim šīs partnerattiecības. Par to netiek eh, bilsts ne pušplēsts vārdiņš. Nē, tas šīs valstis padarīs tikai atkarīgi spēcīgākas. Īstenībā tām pašām vajadzētu būt patstāvīgām un cīnīties pret to, lai nelegālie imigranti nepārplūdinātu Eiropu. Un Barozo kungs, protams, var uh, lamāt ekstrēmistus un populistus, kas uh, īstenībā arī var izteikties brīvi Eiropas Savienībā. Barozo kungs ko dara Eiropas komisija un padome, tās ir institūcijas, kas apdraud Schengenu, jo mēģina īstenot tikai pusi no šī līguma, mēģinot atjaunot kontrols piekšējām robežām, bet ārējās robežas joprojām būs uh, pilnīgi cauras un nekam nederēs. Ja mēs vēlamies beidzot labāk integrēt Eiropu, mums ir jāskatās patiesībai acīs, ir jāpiedāvā patiesi pasākumi, nevis kaut kādas secinājumi, ko jūs tagad noberāt mūsu priekšā. Paldies! Paldies! Tagad eh, būs brīvā mikrofona procedūra. Ildiko Galpensas kundze, lūdzu vienu minūtu jums. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties uh, priekšsēdētājam un pateikties viņam par viņa paveikto darbu. Manuprāt, pagājušā nedēļas samits bija liels izaicinājums. Mēs runājam par sasniegumiem, tāpēc, ka pirmo reizi mēs runājam par stratēģiju, lai uh, vērstos pret Romu problēmām, tāpat arī mēs runājam par Donavas stratēģiju un vēlamies izskatīt ekonomiskās pārvaldības un citus jautājumus. Uh, Visi šie jautājumi ir skatīti sešu mēnešu laikā, eh, kamēr Ungārija prezidēja Eiropas Savienībā. Es zinu, ka ekonomiskie jautājumi ir sarežģīti. Mums nav attiecīga pasākuma, lai vērstos pret krīzi, līdz ar to mēs arī neesam spējuši eh, atrisināt eh, krīzes ekonomiskos un so, sociālos, sociālās sekas. Uzskatu, ka nav uzsvērti vairāki pasākumi, bet eh, tagad patiešām ir pienācis laiks panākt ekonomisko pārvaldību. Mēs ceram, ka balsojums būs pozitīvs un mēs varēsim spērt nākamos soļus. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt situācijas uzlabojumus. Gomešas kundze. Parāda krīze rāda, ka mūsu ekonomikas ir savstarpēji atkarīgas. Taču otrā šīs monētas pusē, proti uzspies tikai vienai valstī taupības pasākumus, nepalīdz. Tādējādi gan Grieķijas, gan Portugāls, gan Itālijas, gan citas ekonomikas grimsta arvien dziļāk. Mums vajadzētu pieņemt tādas īstenes Eiropas metodas, lai vērstos pret nacionālo parādu krīzēm, piemēram, eiro obligācijas. Tas nodrošinātu lielāku ekonomisko pārvaldību, harmonizētu tirdzniecību, ļautu mums arī uh, saskaņot nodokļu politiku Eiropā. Es ceru, ka Eiropa padomē piespiedīs bankas darīt visu iespējamo, lai grieķu nauda, kas ir nokļūsi nodokļu paradīzēs pēdējo mēnešu laikā, un kas kavē īstenot mūsu plānus, lai informācija par šo naudu tiktu nodota Grieķijas valdībai. Vai padomē ir plāns B, vai padomē apzinās, cik sarežģīti šie neoliberālie plāni ir un cik smagi tie skar Eiropas pilsoņus, Eiropas ekonomiku, Eiropas integrāciju. Prēmam Watsonam vārds. Priekšsēdētāja padome ir aicinājusi komisiju sagatavot priekšlikumus, lai samazinātu akī komunitēru apmērus un varētu atkal ieviest eh, kontrols uz iekšējām robežām. Tagad, kad šis eh, aizsprosts ir eh, salausts, varbūt tas novedīs pie līdzīgiem pasākumiem no populistu līderu vadītāju puses. Rompēkungs, jūs aprakstījāt, ka, e, šo, ka šie ir kardināli sasniegumi Eiropas integrācijā. Šķiet, ka uh, Ungārijas prezidentūras laikā uh, e, visas ir spavīlēm. Vai jūs esat gatavi spēl, būt uh, bruts šajā, uh, diemžēl, nožēlojamajā populistu lietā? Nākamā runātāja Korīna Portmāni Kola. Paldies priekšsādētāji! Man Rompēkungs, jūs saskārāties ar vienu no sarežģītākajām darba kārtībām šajā Eiropadomes sanāksmē pēc jūsu stāšanās amatā. Daudzi jautājumi pašlaik Eiropas Savienībā ir ļoti sarežģīti. Jums izdevās panākt ievērojumu progresu, kaut gan daži kolēģi šajā zālē to apstrīd. Es vēlētos atgādināt par situāciju, kādā mēs pašlaik atrodamies attiecībā uz ekonomiskās pārvaldības paketi. Pašlaik šķiet, ka visa uzmanība tiek pievērsta tādiem sarežģītiem risinājumiem, proti mums ir jādomā par Grieķijas eiro krīzi. Taču mēs nedrīkstam darboties tikai kā ugunsdzēsēji. Mums ir jānodrošina arī ambiciozi pasākumi, lai vērstos pret turmākām krīzēm, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu un radītu darba vietas. Mums ir bijušas debates, tagad esam panākuši vienošanos 98% apmērā, un arī šeit parlamentā mēs esam gatavi atbrīvoties no šķēršļiem tuvākajā laikā. Ja mēs vēlamies piedalīties lēmumu pieņemšanā, tad cerams, nākam nedēļ mēs nobalsosim par šo vienošanos. Jūs aicinājāt gan parlamentu, gan arī padomi rast risinājumi, un cerams, mums tas arī izdosies. Paldies, Līgai Jākonsārī vārds vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji. Pašreizējā krīze ir tikusi salīdzināta ar pasaules karu bez karadarbības. Ja mēs ņemam vērā to, kas notiek ASV un Ķīnas lielo nozīmi, tad es nedomāju, ka šis salīdzinājums ir pārspīlēts. Mēs saskaramies ar patiešām smagu jautājumu, un tāpēc bija, bija ļoti pārsteigta, ka Van Rompējs uh, savas uzrunas sākumā teica, ka sanāksme ir bijusi panākumiem bagāta. Tā nebūtu nav, ir jāatcerās par uh, vispārējo streiku Grieķijā. Manuprāt, jūsu runas ir paredzētas, lai nomierinātu mūsu deputātus un varbūt arī tirgus. Uh, taču īstenībā jū, jūs panācāt pilnīgi pretēju efektu. Pašlaik esmu vēl vairāk uztraukusies par situāciju. Uzskatu, ka jums vairāk vajadzētu atklāt no jūsu noslēpumiem. Kādi ir plāni Eiropas Savienībā? Ko mēs darīsim, ja krīze padziļināsies? Visticamāk, ka tā arī notiks. Nesmu mm, izlasījusi nevienu ekonomista žurnāla numuru, kur būtu teikts, ka krīze ir uzveikta un viss ir kārtībā. Uh, Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji. Kā jau tika teikts, šodien un rīt Grieķijas parlamentā notiks balsojums par uh, jauniem likumiem, par privatizāciju un par taupības pasākumiem. Cilvēki ir izgājuši ielās. Man Rompēja kungs un Barozo kungs zina, ka e, pašlaik situācija Grieķijā ir patiešām draudīga. Ja e, šie likumi netiks pieņemti, tad Grieķija nesaņems aizdevumu un mēs arī nesaņemsim nekādu turpmāku finansiālu palīdzību. Šis laiks ir patiešām izšķirošs, tāpēc es gribētu pavisam skaidri izteikties. Ja mēs nenobalsosim par šo jauno taupības pasākumu programmu Grieķijā, Vai jūs pildīsiet savus draudus, vai jūs nesniegsiet eh, finansiālu palīdzību? Ja tā būs, vai jūs domājat, ka uh, Eirozona arī būs apdraudēta, vai esat to pietiekami pārdomājuši? Es gribētu saņemt skaidru atbildi, jo uh, ir apdraudēta ne tikai Grieķija, bet arī visa Eiropas Savienība. Žants Piers Odī. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Barozo kungam un Rompēja kungam. Žēl, ka e, šī sanāksme ir priekšsādātāja konferences uh, formātā. Bet es gribētu pajautāt par Eiropas stabilitātes mehānismu. Ja es pareizi saprotu, tad tas ir papildus līgums, kas nav kopienas līgums, bet konkrētais jautājums ir, kā mēs eh, šajā Eiropas stabilitātes mehānismā, kas iesaista eh, apjomīgu kapitālu, kā mēs paredzēsim šeit parlamentāro kontroli un vai tā būs eh, revīzijas palāta vai nacionālās revīzijas palātas vai parlaments, kas kontrolēs šo finanšu mehānismu. Paldies. Līza Pereira. Obrigada, senhor presidente. Paldies, priekšādātāji. Divi jautājumi. Pirmkārt, padoms priekšādātājiem. Par sešu pasākumu paketi. Es eh, esmu referente par makroekonomisko situāciju. Šī joma ir tāda, kur lēmumi ir nepieciešami tūlīt. Mums ir jāatcerās, ka savstarpējo atkarību ir pieminējuši vairāki runātāji. Tekstā padome ļoti skaidri norāda uz to, ka nepastāv nekādas iespējas, ka vienlaicīgi varētu izskatīt pārpalikumu un deficītu jautājumu. Ja pastāv savstarpēja atkarība, tad mēs nevaram skatīties uz dažām valstīm, uh, kurās ir deficīts, nedomājot par to, ka šis deficīts ir skaidri saistīts ar pārpalikumiem citās valstīs. Padome ir nolēmusi aizvērt acis un necenšas, tā necenšas saskatīt kopainu. Izaugsme ir ļoti nozīmīga, bez izaugsmes mēs šo situāciju neatrisināsim. Es vēlētos teikt, ka elastīgums, birokrātijas samazināšana, Tie ir ļoti būtiski elementi. Runātāji tiek pārtraukti. Džonam Baftonam vārds. Paldies, priekšādātāji! Jāskatās, ka šodien zālē nav pārāk daudz deputātu, bet eh, vienlaicīgi Grieķijā uz ielām ir izgājusi tūkstošiem cilvēku. Eh, policija izmanto asaru gāzi, lai izkliedētu pūļus. Neviens šeit zālē nav atzinis, ka Eirozona diemžēl nepildā savus solījumus. Mums ir laiks pamosties, laiks skatīties acīs realitātei. Es domāju, ka Grieķijas cilvēkiem ir jādod izvēle. Varbūt atgriezties pie drahmas būtu labāka izvēle. Ir laiks uzklausīt cilvēkus. Cilvēkiem vajadzētu pieņemt lēmumus, taču tā vietā mēs dzirdam tikai politiķus, dzirdam priekšēdētājs, kas tikai turpina iet uz priekšu un saka, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Ir jāļauj cilvēkiem pieņemt lēmumus. Man ir jautājums Van Rompēkungam. Jau agrāk esmu uzdevis jautājumu arī Barozo kungam par to, vai ir kāds plāns B. Ja Grieķijas valdība nepildīs savus solījumus, kāds ir mūsu plāns B? Es ceru, ka es saņemšu šodien atbildi. Čilderis kundze. Es izteikšos pavisam īsi, jo deputāti no īrijas, Grieķijas un Portugāles, diemžēl nevēl atļauties uh, kavēt laiku ar liekiem vārdiem. Diez vai es saņemšu atbildi saviem jautājumiem. Tātad pirmais, ja jums ir plāns, tad jums noteikti ir jāglabā tas eh, noslēpumā. Otrais, iespējams, jums nav plāna un arī par to jūs negribat izteikties. Trešais, uh, ir plāns, bet tas ir tikai dažu dalību valstu interesēs. Es nedomāju, ka šie atbilžu varianti ir ilgspējīgi, līdz ar to arī es negaidu uz tiem atbildi. Uh, bet eh, varbūt tomēr vajadzētu ļaut valstīm skaidrot situāciju mūsu pilsoņiem. Es negribētu būt šo cilvēku vārdā, eh, vietā, kas skaidros situāciju. Paldies, Marieta Janako. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties uh, padomes un uh, komisijas priekšsēdētājiem par to, ka viņi ir ieradušies atbildēt uz mūsu jautājumiem. Priekšsēdētāji, eiro krīze, kas smagāk skar dažas valstis, tā skaitā arī manu valsti Grieķiju, pieprasa, lai mēs nekavējoties uh, pieņemtu pasākumus, bet vienlaicīgi mums ir jādomā arī par ilgtermiņa stratēģiju. Ir pilnīgi skaidrs, ka izvēlētais ceļš nav pareizais. Taču es gribētu teikt, ka valdības, kas ir vienojušās par memorandu, ir spiestas piemērot šādas ilgtermiņa programmas. Ja programmas netiks veiksmīgi īstenotas, vai ir kāds plāns B? Mana valsts, mani pilsoņi nevēlas atgriezties pie drahmas. Podimatas kundze. Priekšādātāji. Divi jautājumi, ko padomu izskata - eiro krīze un Schengenas zona, Schengenas līgums, runā tieši par Eiropas integrāciju. Abi šie jautājumi ir apdraudēti. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu apdomāties. Mēs nevaram pieņemt tikai tādus daļējus risinājumus. Mums ir vajadzīgi visai Eiropas risinājumi, kas tiktu pieņemt laicīgi. Tiek eh, gatavota ambicioza programma, tā pašlaik tiek skatīta Grieķijas parlamentā. Tur ir runa par 28 miljonu eiro aizdevumu, kas būs jāatmaksā trīs gadu laikā. Mm, ir vajadzīga valdības piekrišana. Lielākās politiskās partijas jau ir piekritušas, jo Tās apzinās, cik šis brīdis ir nozīmīgs. Taču ir vajadzīgi citi pasākumi arī izaugsmē. Mums ir vajadzīga ne tikai pielāgošanās, mums ir vajadzīgi tādi visi Eiropas centieni, lai vērstos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un no, nu, līdzekļu nonākšanas nodokļu paradīzēs. Nākamais runātājs. Paldies! Es vēlētos pateikties arī Mm, abiem pārējiem priekšsēdētājiem, kas ir klāt šīs dienas sanāksmē. Attiecībā uz padomus lēmumiem par Eiropas ekonomiju un par problēmām, ar ko saskaras Grieķi, tad gribu teikt, kā Grieķis esmu īpaši interesēts pēdējā jautājumā. Mēs runājam par politiku un eh, ir pilnīgi dabiski, ka kā politiķi jūs mums nevarat uh, neko teikt par plānu B, pie tam ņemot vērā, ka Grieķija tieši šo pēcpusdienu balso par šiem pasākumiem. Taču es gribētu uzdot jautājumu. Es pieņemu, ka jūs esat izskatījis šo situāciju un esat arī izsvēris ekonomiskos apstākļus Grieķijā, kā arī to, kā, kāda ietekme būs jūtama Eiropā pavisam tuvā nākotnē. Ko jūs varētu mums pastāstīt par progresu tuvākajā nākotnē? Roberts Gabels lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Gribu atgādināt, ka Schengenes likumdošana ir 67. pāns līgumā, kas to nosaka, proti, ka uh, ir jāpārpā, jākontrolē visi cilvēki, uh, Eh, kas ieceļo Eiropas Savienībā, un Ferhofstads runāja par eh, drošības klauzulu, kas ir 78. pāns, 3. punkts, kur ir runa par trešo valstu ieceļotājiem, bet komisijas eh, priekšlikums tas ir un nevis dalībās lēmums. Vai Sarkozī kungs, kad viņš runā par Schengenas līgumu pārskatīšanu, vai viņš grib uh, reformēt Eiropas Savienības līgumu, uh, kas jā, jāreformē starpvaldību konferencē. Šī jaunā drošības klauzula jau kas tagad ir uh, uh, līgumā ļautu kontrolēt pārvietošanās brīvību, tā vismaz saka Sarkozī, kontrolēt uh, vienu miljārdu 250 miljonus uh, cilvēku, kas uh, ko, šķērso iekšējās uh, robežas. Paldies, tagad Pervanš Beres, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, vai jūs zināt, ka vājinot Schengeni, jūs vājināt arī eiro? Eiro vēlējās eiropieši. Uh, kā eh, soli ceļā uz tiešāku integrāciju. Un šīs tiešākās integrācijas simbols ir arī Schengene. Un jebkurš, kurš uzbrūk Schengenai, uzbrūk pamatiem, uz kuriem balstās eiro. Un man šķiet, ka runājot par brīvu pārvietošanos, arī tas ir jāatceras. Jautājums nav tikai par personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības iekšienē. Uh, ir jautājums par mūsu robežām un par eh, kapitāla plūsmu uzraudzību. Vai mēs varam būt pārliecināti, ka kapitāla eh, brīva kustība, kā tā tagad tiek uzraudzīta, ka tas tiešām kalpo Eiropiešu interesēm vai visdrīzāk eh, spekulātoru interesēm tirgos. Paldies! Tagad Barozo kungs gribētu jūs lūgtu izteikt savus piezīmes. Svarīgākā jautājuma bija Schengena un uh, brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā un arī Grieķijas jautājums. Ļaujiet man īsumā ļoti atklāti pievērsties šiem jautājumiem. Pirmkārt, piekrītu uh, to apņemšanos, kas šeit tika pausta, ka ir jāaizsargā Schengens likumdošana brīvu pārvietošanās. Un es domāju, ka jūs varēsiet arī atzīt, ka neviens to neaizstāv spēcīgāk kā komisija. Komisija uh, konsekventi aizstāv šo principu. Uh, pat ja uh, tiek pieņemta nacionālā līmenī lēmumu, kas apdraud pārvietošanās principu, brīvas pārvietošanās principu un nediskriminācijas principu. Mums ir bijis tiešām ļoti strikti jārīkojas vairākos gadījumos, kad uh, Atsevišķas valdības uh, gatavojās uh, šos principus tā kā savu prioritāti neievērot, un mēs turpināsim šādu nostāju saglabāt bez vilcināšanās. Problēma, kāda mums šodien ir, ir problēma reaģējot uz situāciju, kurā dalībvalsts nespēja ievērot savu Schengen saistības, kad dalībvalsts vairs nespēja uh, veikt savu pienākumu kontrolēt ārējās robežas. Tas ir tas jautājums. Ja piekrītu visiem tiem, kur teica, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis radīt šķēršļus uz iekšējām robežām, bet mums ir jānodrošina mūsu ārējo robežu respektēšanu. Jo, ja nav uzticības mūsu dalībvalstu sabiedrībā, sabiedrības viedoklī, uh, ka tiek aizsargāts Eiropas ārējās robežas, tad uh, būs ļoti grūti saglabāt visu to, kas ir sasniegt šajā jautājumā. Uh, un tieši tāpēc mēs nāksim klajā ar priekšlikumu septembrī, un arī diskusijas Eiropadomē bija ļoti noderīga šī uh, priekšlikuma izstrādēji, nedziļināšanos detaļās, bet uh, ļoti svarīgi punkti tika pausti debatēs, un Eiropadomas secinājumi, manuprāt, šeit ir diezgan pozitīvi, godīgi to teikšu. Ko mēs tagad darām? Mēs um, to visu ieliekam kopienas kontekstā, pretstatā tagadējai sistēmai, ka dalība valstis vienpusēji var ieviest uh, iekšējo robežu kontrols, un tās to arī ir darījušas. Tagad mēs uh, centīsimies veidot sistēmu, kas būs balstīta uz objektīviem, konkrētiem kritērijiem, Uh, uz kopīgu izvērtējumu konkrētā laikā. Protams, uh, uh, jārūpēs par to, ka tas neietekmē negatīvi brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā. Un komisija noteikti te iesaistīsies, tā būs izvērtēšana, kas iesaistīs arī komisiju, un tā būs Eiropas līmeni izvērtēšana un gribu jums apliecināt, ka komisijas priekšlikums būs par Eiropas mehānismu, lai izvairītos no šādiem vienpusējiem lēmumiem, jo, kā jau pamatot tika teikts, šodien dalība valstis var uh, ieviest ierobežojumus uz iekšējām robežām, tās to var darīt, bet svarīgi ir, vai tās to dara tagadējā vispārējā ietvarā, vai arī mēs nosakām detalizētākus noteikumus šādām situācijām un tādu patiesu Eiropas mehānismu. Es tiešām domāju, ka šis ir veids, kā mēs varam stiprināt mūsu kopējo pieeju, kopējo likumdošanu un nogaidīsim komisijas priekšlikumu, un tad Eiropas parlamentam būs iespēja to atklāti diskutēt, apspriest, un cerams, ka tādējādi varēsim saglabāt uh, to, kas ir sasniegts pilsoņu brīvas pārvietošanās uh, kontekstā, jo tas ir tiesības uh, ne tikai pilsoņiem, tas ir pamatprincips eh, Eiropas Savienībā, Savienībā, kas balstās uz šo brīvību ievērošanu, un komisija noteikti ievēro šo principu. Otrs jautājums ir ļoti sarežģīts par Grieķiju un citām valstīm. Pirmkārt, to jau teicu, mēs attiecībā uz Grieķiju uzskatām, ka ir jāliek lielāks uzsvers uz izaugsmi. Mēs saprotam grieķu bāžas, ļoti labi saprotam, kāpēc daudzi pilsoņi Grieķijā ir vīlušies. Eh, tagadējā situācijā viņi eh, kļūst eh, nabadzīgāki un daudzi arī cenšas savus ietaupījumus ieguldīt citur, nevis Grieķijā. Un tagad ja vēlamies būt godīgi pret grieķiem un paši pret sevi, tad mums ir jāsaka, ka nav cita veida, kā sāpīgas reformas, kā iziet no šīs situācijas. Struktūrāls reformas un fiskālā konsolidācija ir jāveic. Ir skaidri uh, jāpasaka, ka Grieķijai tas ir jādara, lai atgrieztos uz izaugsmas ceļa. Nav tāda iespēja B plānam. T tas varbūt būtu uh, vienkāršāk, bet, eh, ja kāds domā, ka ir kāda alternatīva, tad viņš melo, jo nav cita veida, kā izvairīties. Eh, vienīgais, kas eh, ir, ir šis plāns, ko piedāvā Eiropas komisija un SVF. Un jebkurš, kurš saka, ka ir alternatīva šai rīcībai, varētu būt atbildīgs par eh, reālu katastrofu valsts finansēs Grieķijā. Un tad, kad mums ir plāns, tad, protams, eh, komentātori var spekulēt, bet mēs nesam šeit, lai spekulētu, bet lai rīkotos. Un ja mums ir plāns, tad mums pie tā ir jāpieturās. Un šis ir tas plāns, kāds mums ir, risinot situāciju Grieķijā. Un kaut kādas idejas par alternatīvām uh, un uh, kaut kādu veidu, kā apšaubīt šo plānu, tas nestiprinās Grieķu uzticību Eiropas Savienībai. Tātad mūsu signāls ir, ja jūs vēlaties palīdziet, tad uh, pieturieties pie šī pieņemtā plāna. Nav nekādu brīnumu risinājumu, nav nekādu alternatīvu. Un tie, kas izlieks, ka tādas ir, tad uh, viņi ir cīniķi, viņi tikai izlieks par Grieķijas draugiem. Tātad eh, nosacījums atbalstot Grieķiju ir, ka jāatbalsta šis plāns, protams, jānogaida Eiropas, tātad jānogaida Grieķijas parlamenta lēmums. Mums ir vajadzīga solidaritāte. Valsts daudz gadus nevar dzīvot pār saviem līdzekļiem. Un stabilitātes un izaugsmas pakts uh, ir jāievēro, bet to Grieķija nav ievērojusi. Un tā ir tāda uh, dalīta atbildība, visiem tas ir jāievar, un tagad mums ir kopā ar Grieķijas partneriem jāstrādā, protams, ar nosacījumu, ka viņi grib sadarboties ar Eirozonu un Eiropas institūcijām, un e, jāīsteno šie kopīgie lēmumi, ko atbalsta Eiropas Savienības institūcijas un SVF. Es ceru, ka izšķirošajā brīdī Grieķija uh, rīkosies pareizi, lai izkļūtu no krīzes. Tas, protams, nenotiks rīt vai parīt, būs vajadzīgi spēcīgi, drosmīgi lēmumi, bet es ceru, ka Grieķija izkļūs no šīm grūtībām, un ja tā pieņems vajadzīgos lēmumus, tad tai būs pilnīgs Eiropas Savienības atbalsts. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un tagad došu vārdu Hermanim Van Rompējam, lūdzu. Très bref, euh, Dabūr. Pavisam īsi. Vispirms par Grieķiju. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica komisijas priekšsēdētājs, darbie kolēģi. Pat bez Eiropas eh, Grieķijai būtu eh, jāstrādā pie līdzsvara atgūšanas un konkrētspējas atgūšanas. Ko dara Eiropa? Eiropa palīdz. Eiropa palīdz uh, sniedzot aizdevumus, kurus apšauba daudzas valstis. Uh, un Eiropa palīdz, lai valstī būtu laiks īstenot uh, programmu, kura ir pieņemta kopā ar Eiropas komisiju, ar Eiropas centrālo banku un uh, Starptautisko valūtas fondu. Eiropa nav problēmu iemesls. Eh, problēmas radās jau pirms desmit gadiem, kad bija nepietiekama uzraudzība, bet jau bez Eiropas eh, arī Grieķijai būtu problēmas, būtu budžeta deficīts un uh, ekonomiskās konkurētspējas problēmas. Eiropa palīdz Grieķijai, lai šai valstī būtu laiks uh, atgūt līdzsvaru un atgriezties uz izaugsmas ceļa. Šita programma ir smaga programma, um, un visi, kas uh, ir savā valstī īstenojuši budžeta līdzsvarošanas programmas, zina, ka šie lēmumi ir nepopulāri, un es arī tādā situācijā esmu bijis, un es apsveicu Grieķijas uh, iestāžu uh, drosmi, ka tās pieņem vajadzīgos lēmumus. Šie pasākumi ir eh, jāveic eh, tā, lai visiem rastos eh, pārliecība, ka tie ir taisnīgi pasākumi, bet vistaisnīgāk būtu, ja visi maksātu nodokļus, kas tiem jāmaksā. Un viena no lielajām problēmām ne tikai budžeta plānā, bet arī sabiedrības viedoklī ir tas, ka fiskālie krāpniecība uh, neļauj cilvēkiem gūt šo pārliecību, ka viss notiek taisnīgi, un mums ir ar visiem mūsu spēkiem jāpalīdz eh, gan dalībvalstīm, gan komisijai, jāpalīdz Grieķijai veidot pēc iespējas spēcīgāku administratīvo struktūru, lai visi tie, kuriem ir eh, jāpild savas fiskālās saistības, lai viņi to arī darītu, lai katrs Uh, dotu savu atbilstošu ieguldījumu. Un, uh, ja mēs redzam tādus krāpniecības apmērus kā Grieķijā, tad, protams, šāda sajūta nevar būt, ka viss ir taisnīgi. Šobrīd ir ļoti izšķirošs brīdis, turpmākās stundas būs izšķirīgi svarīgas Grieķijas tautai, bet ne tikai tai, arī Eirozonai un pat arī pasaules ekonomikas stabilitātei un gribētu aicināt visus, kas eh, ir Grieķijas parlamentā atbildīgi, uzņemties arī šo savu atbildību, jo lielāka vienotība izrādīs Grieķijas parlaments, jo labāk Grieķijas tautai un mūsu nākotnē. Runājot par ekonomisko pārvaldību, es to jau teicu un atkārtošu, ka būtu labi, uh, ja mēs varētu noslēgt eh, mūsu darbu un panākt kompromisu. Protams, Eiropadomas eh, priekšādētājs es esmu un es varu teikt, ka mēs neesam eh, atbildīgie šeit, bet es varu tikai sniegt aicinājumu panākt kompromisu. Un šis kompromiss gars ir bijis šajā sarunu gaitā Ungārijas prezidentūrai. Uh, Eh, citi saka, ka ir jau 95 vai pat 98% jautājumu salāgoti. Ir paveikts milzu darbs, ir tiešām būtiski uzlabots eh, teksts, kur izstrādāja darba grupa un kas tika iesniegts, bet eh, šī pēdējā darba daļa, manuprāt, būtu labi, ja to varētu pabeigt pirms pārtraukuma un ekonomikas pārvaldības kontekstā tādējādi varētu noslēgt darbu pie šīs pakotnes, kas arī uh, tiek noslēgts parlamentā. Es nevaru paust viedokli par uh, kompromisa saturu. Tas ir uh, Ungārijas prezidentūras un parlaments ziņā to darīt, bet es domāju, ka pēc uh, paveiktā darba. Būtu tiešām žēl, ja mēs nevarētu panākt uh, vienošanos par pēdējiem 5%, kas vēl ir atlikuši. Un runājot par Schengenu, es pievienojos tam, ko teica komisijas priekšsādātāja kungs. Es piedalījos Eiropadomas diskusijās un um, visi delikātie jautājumi, kas šeit tika pausti, tika pieminēti arī uh, tur. Un man uh, Uh, bija sajūta, man nebija sajūta, ka es uh, piedalos 27 Schengens līguma slepkavu sanāksmē. Tas, kas tika pieņemts kā lēmums, uh, tas ir līdzsvarots dokumentu kopums un šīs slavenā drošības klauzula, tā ir klauzula, kuru ieviesa nevis atsevišķas dalībvalstis, bet Eiropas komisija un tāpēc mēs ar nepacietību gaidām komisijas priekšlikumus par um, šo mehānismu, un komisijas priekšsēdētājs jau uzsvēra, uh, ka viņš šāds priekšlikums iek, iesniegs. Un secinājumos uh, šis uh, punkts arī izpaužas, uh, un uh, Es domāju, ka šeit eh, ir no vienas puses nepieciešamība saglabāt eh, Schengenas likumdošanu jau sasniegto, bet ir nepieciešamība arī rēģēt uz jauno situāciju, kas nebija paredzama, kad bija sarunas par Schengenas līgumu. Eh, Pasauli ir fundamentāli mainījusies, un tagad ir jābūt gataviem šiem jaunajiem izaicinājumiem, tiem ir jāsagatavojas, un par to mēs arī diskutējām, un tādus secinājumus arī pieņēmām. Tie jums visiem ir pieejami. Un, protams, ka koplāma procedūras ietvaros parlaments arī uzņemsies šeit savu atbildību. Bet eh, jāsaprot, ka ja situācija ir mainījusies, tad uh, tas ir jāakceptē un kaut kas jāmaina. Pat tādā pamatlīgumā kā Schengens līgums. Paldies man Rompēkungam par ziņojumu un atbildēm. Paldies arī Barozo kungam. Runājot par pašiem būtiskākiem jautājumiem, tagad esam beiguši priekšsēdētāju konferences atvērto sēdi, kurā varēja piedalīties visi deputāti. Paldies!